Viceprezidenta kungs, ekscelences, godātie kolēģi, draugi. Tā ir liela privilēģija, ka varu mūsu vidū sveikt Džozefu Baidenu, 47. ASV viceprezidentu. Viceprezidents Baiden kungs ir bijis ļoti svarīga, svarīga personība ASV politikā, un šī parlamenta kolēģu draugs daudzus gadus. Viņš pirmo reizi tika ievēlēts ASV senātā 1972. gadā. Toreiz viņš bija viens no jaunākajiem senatoriem viņa valsts vēsturē. Viņš tika sešas reizes atkārtot ievēlēts senātā, līdz kamēr kļuva par viceprezidentu. Un tas notika 2008. gada novembrī. Oficiālais senāta priekšādātājs uh, attiecību komitejā un juri, juridiskajā komitejā. Viņš ir pazīstams ar to, ka saka, ko domā bieži vien pauž idejas, kas nebūtu nav to brīdi populāras. viņš ir tas, kas vada uzskatus, viņš nesako citu uzskatiem, un es domāju, ka to šodien dzirdēsim arī jūsu runā šodien Eiropas parlamentā. To uzskatām par ļoti nozīmīgu, par izšķirīgu mums visiem. Un ļaujiet man jums pateikties vēlreiz par šo ļoti silto, sirsnīgo ielūgumu un ļoti konstruktīvo diskusiju, kas norisinājās pagājušā nedēļa Vašingtonā. Godātie kolēģi, pēc divām dienām sāksies daudzpusējās eh, attiecības starp ASV un Ameriku, tam vajadzētu uzsākties, eh, mums ir jādomā par globālo stabilitāti. Viceprezidenta Baidena viz apmeklējums Eiropas Savienībā šodien uh, ļoti labu parādu arī saistības no viņa puses. At, pāratlantiskā sabiedrības, pāratlantiskās attiecības var balstīties tikai uz savstarpējas partnerības, un tikai kopīgiem spēkiem varam rakst ilgspējīgus risinājumus tām problēmām, ar ko sastapamies klimatu pārmaiņām, krīzi, vidas aizsardzību. Visas šās problēmas joprojām mūs skar Mums ir jācīnās pret teroristu, jāaizsargā brīvtirdzniecību un jāuzlabo korporatīvā pārvaldība. Kolēģi, pirms 25 gadiem, gandrīz šajā pašā dienā, prezidents Ronalds Reigans runāja šī parlamenta priekšā 85. gada maijā 8. maijā, un tā bija vienīgā reize, kad kāds ASV prezidents ir runājis ar šo demokrētiski vēlēto Eiropas Savienības tautu parlamentu. Un jūsu klātbūtne, viceprezidenta, šajā telpā šodien ir simbolisks apstiprinājums dialogu atsākšanai starp abām šīm lielajām eh, varām. Eiropā esam noslēguši, pieņēmuši jaunu līgumu, kas Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tā visa rezultātā mums Eiropas parlamentam ir jauns pilnvars, jaunas iespējas rīkoties. Un tas visai Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi svarīgi. Amerikā pēc viena gada Obamas uh, vadībā ir radusies jauna cerība, jauna cerība pasaulē kopumā Jūsu uzruna, viceprezidenta, nāk īstajā laikā. Viceprezidenta Baidengungs, es priecājos, ka var sveikt jūs šeit, šodien šai pēcpusdienā Eiropas parlamentā, un gribu dot jums vārdu. Mr. President. Priekšsēdētā kungs, liels paldies par jūsu uh, apsveikuma vārdiem. Man bija liels prieks uh, saņemt šo uzaicinājumu, tas ir liels prieks arī visam Baltajam namam. Uzskatu, ka tās ir patiešām liels privilēģijas runāt tik svarīgā iestādē kā Eiropas parlaments. Esmu darbojies eh, tikai tādā parlamentā, kuram ir tikai apmēram 400 deputāti, bet šeit ir daudz vairāk deputātu, tāpēc gods ir vēl lielāks. Es atceros prezidenta Reigana runu šeit 1985. gadā. Es varētu citēt kādu īru dzīnieku, Jeicu. Viņš runāja par savu īriju par 1960. gadu. Viņš teica, ka viss ir izmainījies, viss ir pamatīgi izmainījies, bet ir saglabājies šis briesmīgais skaistums. Daudz, kas ir izmainījies kopš 1985. gada. Daudz, kas ir savādāks. Taču skaistums ir saglabājies. Kā jau jūs visi zināsiet, dārgie draugi, esmu ļoti apmierināts, ka esmu ieradies šeit Briselē otro reizi kā viceprezidents. Kā jau jūs zināsiet, daži politiķi Amerikā un arī žurnālisti ir pieminējuši Vašingtonu kā brīvās eh, pasaules galvaspilsētu. Taču es uzskatu, ka šī lieliskā pilsēta, kura ir tūkstošgadu vēsture un kura ir Beļģijas galvaspilsēta un visas Eiropas Savienības galvaspilsēta un kur atrodas NATO štābs, es uzskatu, ka šai pilsētai pienākas šāds tituls. Vairāk nekā 36 gadus esmu darbojies mūsu parlamentā, un tieši tāpēc uzskatu, ka man ir ļoti liels gods runāt šeit, Eiropas parlamentā. Prezidents Obama un es uh, darbojamies kopā šeit ASV, un mums ir izdevies nonākt eh, Baltajā namā no likumdevē iestādēm. Tas nozīmē, ka savu darbu valdībā esam eh, novērtējami ļoti augstu. Mēs ļoti labi saprotam, ko jūs šeit darāt Eiropas Savienības demokrātijas bastionā. Kopā ar uh, saviem kolēģiem, bijušajiem kolēģiem Eiropas uh, eh, ASV kongresā jūs man. Uh, Mēs pārstāvam 800 miljonus cilvēku. Mēs veidojam likumus gandrīz vienai astotajai daļai no planētas iedzīvotājiem. Tas patiešām ir ievērojami. Uh, Pēc Lisabonas līguma jūs esat ieguvuši vēl vairāk pilnvaru un vēl lielāku atbildību, jo jums ir daudz lielāka ietekme. Mēs eh, to apsveicam. Mēs to apsveicam, tāpēc, ka Amerikas Savienotajām valstīm ir vajadzīgi spēcīgi sabiedrotie. Mums ir lab vajadzīgas labas alianses, tā lai mēs varētu stāties pretī 21. gadsimta izaicinājumiem. Daudz no šiem izaicinājumiem ir tādi paši kā pagātnē, bet daudz ir arī jauni. Es gribētu izteikties pēc iespējas tiešākā valodā. Obamas Baidena administrācijai nav nekāda šauba par to, ka mums ir vajadzīgas un mums ir vajadzīgas atbalstīt dzīvotspējīgu, enerģisku Eiropas Savienību. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtiski arī amerikāņu labklājībai un ilgspējīgai drošībai. Mums nav nekādu šaubu par to. Es vadīju ārlietu komiteju senātā daudzus gadus, un man bija iespēja tikties ar daudziem Eiropas likumdevējiem no dalībvalstīm. Tā skaitā es tikos arī ar daudziem no jums, kas atrodas šeit, zālē, pašlaik. Tāpēc es ļoti augstu novērtēju visu šo sadarbību gadu gaitā. Es uzskatu, ka bija vajadzīgs liels darbs, lai izveidotu šādu tieši ievēlētu orgānu. Pa šo laiku daudz kas ir mainījies. Esmu apmierināts, ka transatlantijas likumdevēju dialogā tiek veidotas spēcīgas attiecības ar ASV kongresu. Es ceru, ka e, šis darbs, kas uzsākās pagājušajā mēnesī Vašingtonā, turpināsies. 65 gadus atpakaļ šajā pašā nedēļā vairāk nekā 20, kādus 200 km no šejienes padevās eh, nacistiskā armija, un tādējādi tika pabeigts otrais pasaules karš Eiropā. Nākamajā dienā uzsākās svinības Times Square un Piccadilly laukumā Londonā. Tāpat arī uh, eh, Elizejas laukos Parīzē spulcējās pūļi, lai uh, priecātos par šo notikumu. Tas pats notika arī Briselē. Uh, Mums bija arī pateicības dienas svinības ASV, tika atskaņotas daudz valstu himnas, un šajā priecīgajā dienā, 1945. gada 8. maijā, šis kontinents bija gruvešos. To bija izpostījuši divi kari 30 gadu laikā. Šajā brīdī mierīga apvienota Eiropa, Eiropiešu parlaments noteikti šķita kā fantāzija. Tā bija fantāzija ikvienam, kas tajā brīdī dzīvoja. Tomēr ar jūsu pilsoņu gribu, ar Paula Henrija Spāka gribu, ar Roberta Šūmena gribu, Žana Monē gribu un ar vīziju, kas ļāva izveidot šādu parlamentu, kas ļāva nonāk mums šeit. Tieši tāpēc mēs esam šeit, tieši tāpēc, ka cilvēki to vēlējās. Tas ir vienkārši pakts starp vairākām valstīm, kas sākās ar oglēm un tēraudo, bet kas noveda pie šādas milzīgas demokrātiskas politiskas iestādes. Tas ļāva nodrošināt brīvu kustību, brīvu uzņēmējdarbību Eiropā. Īstenībā šo Eiropu var saukt nevis par vietu, bet gan par ideju. Es varu atkārtot tikai Obamas paustās idejas. Es ticu šīm idejām. Es uzskatu, ka, lai pasaule būtu labāka un lai, lai Eiropa būtu labāka, šīs idejas mums palīdzēs. Sarunas par tirzniecības līgumiem, sarunas par klimata pārmaiņu pārvarēšanu ļauj mums pārvarēt robežas, ļauj mums virzīt uz priekšu demokrātiskas un politiskas vērtības, kas ir kopīgas Eiropai un ASV. Mums ir vajadzīga Eiropa, kas ir mierīga, Eiropa, kurā valda miers, kas ir brīva. Obama... Prezidents Obama Prāgā pirms vairākā gada teica, ka spēcīga Eiropa ir spēcīgs partneris ASV, un mums ir vajadzīgi spēcīgi partneri. Tieši tāpēc mēs darīsim visu iespējamo, lai atbalstītu šos lielos Eiropas centienus. Pēdējos, pēdējie 65 gadi ir pierādījuši, ka uh, amerikāņi un eiropieši velta savus pūliņus kopīgam mērķim, tad uh, šīs abas nācijas kopā var daudz ko panākt. Ar maršala plānu mums izdevās atjaunot Eiropu, un tās iespējams lielākās investīcijas cilvēces vēsturē. Uh, Pašlaik mums darbojas vislabākā drošības aliansē - NATO. Tā saista Eiropu un ASV tā ir padarījusi mūsu attiecības vēl ciešākas. Kopā esam izveidojuši lielākas, lielākās komerciālās attiecības pasaules vēsturē. Tās ir gandrīz 40% no globālās tirzniecības. Manuprāt, tas ļauj veidot ārkārtīgi labas eh, tehnoloģiskās inovācijas. Mēs uh, varam palīdzēt tiem, kas cieš no humanitārām katastrofām visā pasaulē, sākot no Rietumbalkaniem līdz Kongo, līdz pat Haitī pavisam nesen. Ir arī skeptiķi, kas neskatoties uz visiem šiem sasniegumiem, turpina apšaubīt uh, eh, transatlantiskā attiecību stāvokli vai arī manas valsts eh, attieksmi pret apvienot Eiropu. Man atbilde šiem skeptiķiem ir šāda. Pat uh, eh, ASV un visas šīs uh, valstis, ja pat ja šīs visas valstis neapvienot kopīgas demokrātiskas vērtības, kurām teica miljoniem pilsoņi, mums ir kopējas intereses šajā pasaulē, un tās noteikti mūs saistīs arī nākotnē. Attiecības starp manu valsti un Eiropu šodien ir tikpat spēcīgas un tikpat svarīgas, kā jebkad iepriekš. Šīs gadsimts ir pavēris jaunus izaicinājumus. Šie izaicinājumi noteikti ir tikpat bīstami kā 20. gadsimta izaicinājumi. Un atkal kopā mēs eh, stājamies pretī šiem izaicinājumiem. Pakāpeniski mēs skatāmies uz katru no šiem izaicinājumiem atsevišķi, bet mēs strādājam kopā. Klimata pārmaiņas tās ir vienas no lielākajām briesmām, ar ko saskaras mūsu planēta. Uh, Eh, visas valstis Eiropā atbalsta cīņu pret eh, pārmaiņām. Mums ir vajadzīgs globāls risinājums. Mēs eh, visi devāmies soli uz priekšu Kopenhāgenā. Tagad mums ir jāturpina palielināt emisiju samazinājumi, mums ir vajadzīgas investīcijas. Es gribētu teikt, ka mums ir jāpalīdz visvieglāk ievainojumām e, valstīm, tā skaitā Klusa okeāna salām, kas visvairāk cieš no šīs krīzes. Protams, mums ir jāatcerās arī par Afganistānu un Pakistānu. Mēs eh, kopīgi stājamies pretī Al-Qaeda un Talibānu kaujiniekiem. Mēs eh, cenšamies eh, apmācīt afgāņu armiju un policijas spēkus, tā lai viņi paši varētu aizstāvēt savu tautu un lai neapdraudētu savus kaimiņus. Mēs vēlamies stiprināt Afganistānas valdības kapacitāti. ASV, Eiropas valstis un NATO dalību valstis iegulda ļoti daudz uh, naudas līdzekļu un arī uh, civilo resursu. Protams, šo misiju atbalstīšana nevienmēr ir populāra, bet jūs tāpat kā es zinām, ka tas ir vajadzīgi. Mēs esam līderi, tieši tāpēc mūsu pienākums ir pierādīt un likt saprast uh, mūsu valstīm, ka šādi pasākumi ir vajadzīgi. Esmu politiķis, kas darbojies pēdējo 30 gadu laikā, līdz ar to es saprotu, ka šie uzdevumi nav vienkārši. Uh, Es eh, varu jums apgalvot, ka arī manā valstī tas nav vienkārši, to nav viegli attaisnot tautai. Tieši tāpēc ASV un Eiropas valstis stāv vienotrai blakus, lai vērstos pret kodola ieroču izplatību. Šie ieroči apdraud mūsu pilsoņus un e, apdraud arī kaimiņus mūsu valstīm. Mums ir vajadzīgi sabiedrotie, lai mēs eh, kopā varētu uh, cīt, cīnīties pret Irānas pasākumiem. Dāmas un kungi, neskatoties uz to, ko skeptiķi, daži skeptiķi domāja, prezidents patiešām domāja to, ko viņš teica. Viņš pasniegs roku ikvienam, kas ir gatavs ar mums sadarboties. Prezidents Obama teica, ka viņš ir gatavs runāt ar Irānu, balstoties uz savstarpēju respektu un savstarpēju cieņu. Mums ir jāuzlabo uzticēšanās starptautiskajā kopienā. Mums ir jādomā par to, kā urānu varētu izmantot arī mierīgiem līdzekļiem eh, pētniecības reaktoros. Taču pasaule ir pieredzējusi, ka Irāna stājas pretī mūsu pasākumiem, kas tiek veikti labā ticībā. Tieši tāpēc es varu patiešām skaidrā valodā teikt, ka Irānas kodola programma pārkāpj kodola ieroču neizplatīšanas līguma nosacījumus, un līdz ar to var rasties jauni draudi kodola ieroču ražošanai tuvajos austrumos. Tas pat tiešām būtu ironiski. Tad, kad krita dzels priekškars, un savstarpējie draudi par kodolieroču izmantošanu vienam pret otru samazinājās, uzsākās jauna cīņa par ieroču attīstīšanu. Šī cīņa uzsākās uh, visstabilākajās pasaules daļās. Tā būtu patiešām liela ironija. Uzskatu, ka mūsu bērni un mazbērni noteikti mums to nepiedotu. Papildus tam Irānas valdība atbalsta arī teroristiskas organizācijas. Šis atbalsts turpinās bez apstājas. Tāpat arī tā vajā savus pilsoņus, kas dodas mierīgos protestos ielās. Es uzskatu, ka tā ir nodevība no šīs valdības puses pret savu tautu. Irānai ir smaga izvēle, vai nu tā vēlas sadarboties ar atbildīgām nācijām pasaulē un darīt to mierīgā ceļā, vai arī turpināt savu pašreizējo rīcību un padziļināt izolāciju. Mēs esam apņēmušies nodrošināt mūsu drošību un arī mūsu sabiedroto drošību. Tieši tāpēc mēs vēlamies izveidot raķešu aizsardzības programmu tā, lai novērstu uzbrukumus, raķešu uzbrukumus šim kontinentam. Mēs turklāt kopīgiem spēkiem strādājam arī NATO, tā lai strādātu pie citu nākotnes drošības draudu apkarošanu, tobrīd to starp par kiberdrošību, un vēlamies uzsākt sadarbību, plašu sadarbību starp NATO, Eiropas Savienību un ASV. Pagājušajā gadā ASV ļoti strauji rīkojās tajā brīdī, kad visa pasaule uh, Eh, sastapās ar finanšu krīzes šoku. Strauji rīkojoties kopējiem spēkiem, mēs palīdzējām novērst uh, to, kas tika paredzēts, respektīvi pilnīgi pasaules ekonomikas sabrukumu. Nu un šodien prezidents Obama un es, mēs cieši sekojam līdz ekonomiskajam finanšu krīzai Eiropā un Eiropas Savienības centieniem risināt šo krīzi. Mēs atzinīgi vērtējam šos atbalsta pakotnes, ko Eiropas Savienība apsver saistībā ar starptaut, e, sadarbībā ar Starptautisko valūtas fondu. Mēs pilnīgi noteikti tiešā un arī ar šī valūtas fonda atbildību palīdzēsim e, palīdzēsim risināt šo situāciju arī Grieķijas attiecībā. Tie ir daži no piemēriem, ko var jums parādīt, ka Eiropa nav tik vienai Amerikas Savienotās Savienoto valstu svarīgākais tirniecības partners, bet arī sabiedrotais visās citās lietās. Mūsu Mēs pirms uh, eh, 65 gadiem sākām strādāt kopā. Jūsu uh, Eiropas Savienības dibinātāji tēvi strādāja pie šiem jautājumiem tā, lai pārliecinātos, ka tumšākās vēstures nodaļas neatkārtotos šajā gadsimtā. Un šīs iestādes, kas toreiz tika izveidīts, jūsu, jūsu institūts ir bijis guvis milzīgus panākums. Bet tagad mums jāsastopas ar jauniem izaicinājumiem, ko mums met sejā jaunais gadsimts. Pasauli ir mainījusies. Pasauli ir mainījusies citādākā veidā. Un šis briesmīgais skaistums ir dzimis. Varbūt tas ir viss sarežģītākais draudz šodien. Tas, ko mums rada mūsu pašu pilsoņi, šie nevalstiskie uh, darbinieki, šie vardarbīgie ekstrēmisti. Un varbūt tieši šie vardarbīgie ekstrēmisti ir tie, kas varētu radīt vislielākos uh, draudz, ja tie gūtu kontroli pār masu iznīcināšanas līdzakļiem. Mums nav vairs iespēja kontrolēt robežu tik spēcīgi. Neviena nācija, lai cik spēcīga tā nebūtu, lai cik organizēta un, spē, un uh, spējīga tā nebūtu, tā nespēj stāties pretī šādiem draudiem viena pati. Draudus varam apturēt tikai tajā gadījumā, ja mēs tā esam koalīcija, ja mēs veidojam koalīciju. Un tieši tas mums ir jādara. Mums ir, uh, jums ir jaunās pilnvars, kas piešķirts ar Lisabonas līgumu. Uh, Un tieši tāpēc jums ir parādījusies būtiska loma šai cīņā, un jums šī loma ir jāizmanto atbildīgi. ASV valdība un šim, šis parlaments ir domājuši par to, kā vislabāk aizsargāt pilsoņus tāpat laikā neatsakoties no pamatprincipiem, uz ko būvēts mūsu sabiedrības. Un es esmu pārliecināts, pilnīgi pārliecināts, ka mums tas ir jādara un mēs varam to darīt, lai aizsargātu mūsu pilsoņus un tāpat laikā saglabātu pamatbrīvības. Kopš stājās uh, savā amatā prezidents Obama pagājušajā gadā, viņš ir izmantojis visus konstitūcijas principus tā, lai censtos rasīt, rast pēc iespējas perfektāku situāciju, perfektāku savienību. Arī oficiālās rīcības ietvaros tika īstenots izmeklēšanas procenti, tie, procesi, tie ne, radīja rezultātus, un mēs sapratām, ka nevaram tādā pašā veidā turpināt īstenot administrāciju. Mēs līdz ar to pieprasījām slēgt Guantanamo uh, apcietinājumu centru, un tas ir kļuvis par simbolu mūsu cīņā pret teroristiem. Un mēs ļoti augstu vērtējam to atbalstu, kas, protams, ir bijis ļoti sarežģīti jums uzņemties, to atbalstu, ko daudz no jums ir snieguši mums šajos centienos. Mēs visu to darījām tāpēc, ka tieši tāpat kā jūs, esam prezidents Obama, pilnīgi noteikti nedomājam, ka drīkst eh, atteikties no ideāliem, lai nodrošinātu drošību. Mēs domājam, ka principu ievērošana padara mūs tikai stiprāku, nedrīkstam tos kompromitēt, tā, jo tādā veidā varam tikai samazināt mūsu centienus cīņā pret ekstremistiem. Jo kāds tad ir mūsu mērķis, kāds tad ir nolūks? Viņu, viņu mērķis ir mainīt mūsu vērtības, mūsu uzvedību, to ietekmēt. Astoņas dienas pēc 11. septembra uzbrukumiem es tūkstots universitātes studentiem savā valstī toreiz teicu, ka viņi nedrīkst pieļaut šāda veida traģēdijai, mainīt viņu dzīvesveidu, jo tieši tas ir tas, ko teroristi vēlas panākt. Es turklāt viņiem teicu, ka Amerika nevar turpināt šo cīņu viena pati Un šie vārdi atbilda ne tikai tās reizes situācijai, bet tie ir pierādījuši savu patiesumu arī turpmāk. Tie nav mazāk patiesi šodien. Man nav jums jāstāst par Eiropas lepnījām tradīcijām, par to, kā jūs aizsargājat pilsoņus un viņu datu privātumu. Jā, tās ir apņemšanās, kas sakņojas pašā respektā pret cilvēka cieņu. Mēs tās saucam par neatņemamām tiesībām. Tās ir ierakstīts mūsu konstitūcijā un Amerikas apņemšanās nodrošināt privātās dzīves neskaramību ir milzīga, tikpat liela kā jūsējā. Mūsu konstitūcijas ceturtais gro, grozījums aizsargā, jeb kāda veida nepamatotas uh, konfiskācijas un aizturēšanas, un tā ir viena no slavenākajām tiesību normām. Uh, viens no mūsu juristiem to nosauc par tiesību, tiesībām uz to, ka visi tevi liek mierā. Uh, Eiropa, eh, Amerikas Savienoto Valstu augstākā tiesa ir pārliecinājusies, ka šāda veida tiesības un konstitūcijas uh, punkti tiek aizsargāti. Tās ir pamatbrīvības, pamattiesības. Un tieši tāpat kā Eiropas Savienība, arī mūsu augstākā tiesa šīs tiesības ir raksturojusi kā nepieciešamību uz cilvēku cieņu, uz pašcieņu. Un tīri personīgi runājot, 36 gadus savas karjeras gaitā esmu aizsargājis tiesības uz privāto dzīvi. ASV senāts katru gadu ehm, izvērtē tos, kas visvairāk darbojušies pie civilo brīvību aizsardzības. Un e, katru gadu prezidents Obama un es esam to četru cilvēku vidū, kas ir e, šādi no, novērtēti. Bet tas jau nav par mani, tas ir par visas admi ASV administrācijas apņemšanos aizsargāt privātās tiesības. Un tieši tāpēc e, vēlos aizskart visu, ko, par, par ko es iesmāju, iestājies savā valstī pēdējos gadus. Uh, un uh, juridiskajā komitejā, kurā darbojos uh, senātā un kur mēs arī izvirzījāt prezidenta amata kandidātus, kā jau teicu, mēs arī vērtējām civilo, civilo brīvību aizsargātājus. Mēs tur lēmām arī par to, vai šie cilvēki var tālāk darboties, piemēram, augstākās ties, tiesneša amatos. Prezidents Obama un es ticam, ka valdības galvenais uzdevums un pienākums ir aizsargāt pilsoņus. Aizsargāt pilsoņus, kuriem mēs kalpojam, tāpat arī tās tiesības, kas, ir viņ, kas viņiem piemīt. Prezidents Obama ir teicis, ka lai mūsu valsti uh, padarītu drošu. Viņš domā par to gan no rīta, uzreiz pam, tikko pamodies, gan arī pēc tā ir pēdējā doma, kad viņš iet vakarā gulēt. Un nu, es domāju, ka tieši tā, tādas domas un uzskat par savu pienākumu ir katram valsts, valsts pasaules līmeņa vadītājam. Un tieši tā fiziskā drošība, privātās tiesības, arī fiziskā drošība ir viena no tiesībām, kas katram cilvēkam piemīt. Un valdība, kas atsakās no saviem pienākumiem, nenodrošinot fizisko drošību saviem pilsoņiem, pārkāpj savus pienākumus tikpat lielā mērā, kā tā valsts, kas uh, liek cietumā citādi domājošos. Un tāpēc arī šobrīd, pat šīs tikšanās laikā, mūsu ienaidnieki vāc kopā spēkus, lai pēc iespējas iznīcinošāk uzbruktu, um, uzbruktu tādām pilsētām kā Madrīdē. Nu, Londonai, Ņujorkai, un lai viņus apturētu, mums jāizmanto visi eh, leģitīmie instrumenti, kas ir mūsu rokā, vai tās būtu kārtības sargājušās iestādes, izmeklēšanas stratēģijas, jo mums ir jāaizsargo savu principu. Mēs cīnāmies dažādās frontēs, mēs aizsargājām tos vīriešus un sievietes, Eh, kas dzīvo šajās valstīs. Mums jāpalīdz militāriem spēkiem, jāpalīdz tiesību sargājošām iestādēm, jā, apkarot šos ļoti kompleksos terorismu finansēšanas tīklus, jāaizsargā robežas, izmantojot pasažieru reģi, datu reģistrus, tā lai aizturētu jebkāda veida aizdomās, kur turētos. Nu, lūk, tā tas mums izdevās ar Ņujorkas eh, eh, Times Square ivietotās bumbas autoru un mums jāizten, mums arī jāpieņem tā tiesība akti, kas palīdzētu šādu veidu centienus apkarot. Domājam, ka arī šī izsekošanas programma palīdzēs mums šajā ziņā. Šī programma ir devusi mums būtiski informāciju, lai atklātu ar teroristiem saistītu informāciju, lai šos viņu plānotās sazvērestības izjauktu, tādā veidā glābjam dzīvības. Eh, Tur, protams, ir arī nedaudz lieka, tur tiek, eh, tomēr tāpat laikā cīnāmies pret to, lai privāta informācija tiek izmantot šādiem mērķiem, tajos gadījumos, ka tas nav aktuāli, bet es saprotu jūsu bāžas nenoliedzam, bet tieši kopējiem spēkiem varam strādāt pie šo bāžu kliedēšanas, un um, esmu pilnīgi pārliecināts, ka kopējiem spēkiem varam to panākt, varam šo informāciju, šos instrumentus izmantot, vienlaicīgi garantējot privātas informācijas aizsardzību, un šeit mums darbs ir jārīsteno pēc iespējas ātrāk. Kā bijušais ASV senators. Es ļoti labi zinu, cik ļoti grūti izdarīt šīs sarežģītās izvēles, cīnoties pret, sociāl, pret pasaules izaicinājumiem, vienlaicīgi paturot pie sirds tuvas e, vietējās vērtības. Un es domāju, ka tieši tā jums arī šeit iet parlamentā, kad balsojat par dažādiem tiesību aktiem. Mums ir jāgūst e, vienošanās par teroristu izsakošanas programmu, jādomā par to, kā novērst e, viņu darbību. Un Mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu šos 800 miljonus iedzīvotājus, kuriem visiem kopā mēs kalpojam. Mums ir bijušas domstarpības iepriekš, un domstarpības noteikti būs arī nākotnē, bet tāpat laikā esmu pārliecināts, ka gan ASV, gan Eiropas Savienība var stāties pretī 21. gadsimta izaicinājumiem. Tajā gadījumā, ja klausamies viens otrā, ja esam godīgi viens pret otru. Dāmas un kungi! drosme, tā mums mācīja Vinstons Čerčils, ir nepieciešama, lai pieceltos un runātu. Un drosme ir nepieciešama, lai apstāstos un klausītos. Es uh, runāju šodien jūs priekšā, lai jums apliecinātu, ka mūsu prezidents, valdība ir gatavi klausīties mūsu sabiedrotajos. Tas nav nekāda sagadīšanās, ka Eiropa man kā viceprezidentam bija pirmais ceļojuma mērķis uh, un arī prezidentam. Un Eiro, uh, es gribu jums apliecināt, ka ASV Eiropa ir nepieciešama un Eiropā ir nepieciešams ASV Mēs esam viens otram nepieciešami vairāk kā jebkad. So Tādēļ es šīs nedēļas uh, gada dienu uzskatu par labu iespēju atgādināt uh, cilvēkiem par to, cik tālu mēs esam aizgājuši no pagātnes uh, cīņām un domstarpībām. Eiropieši un amerikāņi lūkojās viens uz otru, un mēs šobrīd esam pagodināti stāvēt jums līdzās uh, visos pārbaudījumos. Un šodien es apliecinu, ka prezidents Obama un Džo Baidens stipri atbalsta brīvu un vienotu Eiropu un mēs vēlam jums panākumus, lai Dievs jūs sargā, lai Dievs jums palīdz. Liels paldies! Thank you. Uh, Liels paldies, viceprezidenta kungs! Tas ir uh, ļoti labs pamats mūsu turpmākai sadarbībai, mūsu turpmākām sarunām. Mums ir, kā jūs teicāt, vienam otrā jāieklausās, vienam ar otru jārunā. Un es pateicos jums par to, uh, ka jūs atkārtojat to, kas vakar uh, pagājuši nedēļ tika teikts, Eiropai ir. Uh, Eiropā pagājušā gadsimtā cīnījāmies uh, kopā mm, demokrātiskās valstis kopīgiem spēkiem, un mēs esam viens otram vajadzīgi. Amerikai ir nepieciešama Eiropa, un to atceroties, mēs veiksmīgi turpināsim mūsu sadarbību un partnerību. Vēlreiz liels paldies jums, viceprezidenta kungs!